Un tagad esam nonākuši līdz šīs garās dienas pēdējai daļai, un tagad esam pārā, pārgājuši pie 163. reglamenta punkta debatēm, proti brīvā mikrofona, un pirmiem dod vārdu Sakī kungam, vienu minūtu lūdzu. Priekšsēdēt izlabo Čakī kungs. Savā solidaritāšu. Euro... Paldies, eh, priekšsēdētāji. Vārds, ko izmanto šodien visvairākas, ir solidaritāte, un uh, bieži vien uh, tas tiek izmantots, lai labotu sliktus uh, lēmumus, kā vilts komens kultūra lēmums, piemēram. Ir nepieciešams uh, sadalīt šo migrantu plūsmu, kas saņem Eiropas, tāpēc Eiropas Savienības valstīm, bet ir vēl cita izpratne šim jēdzienam arī, un tas ir uh, kopīgi uzņemties uh, atbildību par situāciju par tiem cilvēkiem, kas, kop, kas atrodas šajā situācijā bez, bez, bez gribēšanas, lai tā būtu. Slovākijā šobrīd ir uh, medmāsas skolotāji, kas iziet ielās, kas uh, protestē pret nepieņemamiem darba apstākļiem un mazām algām. Gribētu piesaistīt, ka no centrāla un austruma Eiropas nāk dažādi spēcīgi signāli ir uh, skolotāji, ir medmāsas, kas prasa, lai Eiropa nebūtu egoistiska notiek uh, smadzeņu zināšanu noplūda, tam visam ir negatīva ietekme uz centrālo un austrumu Eiropu, tā vietā, lai mēs uh, iedzītu, panāktu rietumu Eiropu, mēs uh, paliekam iepakaļ. Paldies! Paldies! Paldies! Trebuie să schimbăm modul în care facem politică în Europa. Paldies! Veids, kādā veidā mēs veidojam politiku, uh, nav tikai vēlētāju balsu iegūšanas dēļ, bet gan mēs politiku veidojam iedzīvotāju dēļ. Rumānijā daudz tiek runāts par nabadzības apkarošanu, par veselības aprūpi un adekvātu sociālo aprūpi. Šodien Eiropas parlamenta plenārsēdē ir palikuši burtiski pāris duču cilvēku, kuri kaut ko šeit sadzirdēs. Es ticu, ka mums izdosies izmainīt šo attieksmi, bet, lai to izdarītu, mums ir jāmaina kā mehānismi, tā arī mērķi. Cilvēkiem ir apnicis, cilvēkiem ir pieriebies, viņi gaida no mums konkrēts rezultātus. Tāpēc šis Junker piedāvātais strateģisko investīciju plāns tam ir jābūt daudz konkrētākam, tam ir jāiesaist lielākā mērā mazie un vidēji uzņēmumi un jāizskaidro jāpaskaidro tas daudz vairāk iedzīvotājiem. Prieksēdētājs Jurek kungs ir nākamais no ECR politiskās grupas. Prieksēdētāja kundze. Prieksēdētājs kundze. Eiropas komisija šobrīd ļoti liels termešu gaismu pievērš manai valstī Polijai. Tieši tāpat kā Ungārija mūs apvaino Eiropas vērtību graušanā, neievērošanā un pat Eiropas līgumu neievērošanā. Bet kāds tam visam apakšā ir mērķis un kam tas viss kalpo? Paraugoties uz ķelnes notikumiem vecgada vakarā, šķiet mums ir atvērušās ātri fakti, kas runā paši savu valodu tie ir pierādījumi, kas darbojās pret Eiropas vērtībām un nevis mana valsts to dara. Kur tad tur toreiz vecgadu vakarā bija tiesiskums? Kur tur ir vārda brīvība? un kādā veidā policija var aizsargāt sabiedrību, jo šī informācija, kas tika pieturēta četras dienas, var apdraudēt oficiālo migrācijas politiku. Kas tad minoritāšu tiesībām ir līdzīgs ar, min, ar migrantu tiesībām? Nekas. Es domāju, ka beidzot sapratīsim un paskatīsimies paši uz sevi. Varbūt, ka šī kampaņa par migrantiem ir vienkārši liels blefs. Paldies, saka prieksēdētāji. Tagad eh, Bilbao Barandits skundze, Alda grupa. Lūdzu. Paldies, eh, prieksēdētājs kundze. mums ir nepieciešama adekvāta tēraudrūpniecība, ja mēs vēlamies saglabāt šo Eiropas simbolisko rūpniecības nozari. Bet šeit mēs atkal atgriežamies pie Ķīnas dempinga. Brīvais eh, finanšu tirgus, brīvais darba tirgus, tas šobrīd apdraud desmitiem tūkstošu cilvēku ikdienas dzīvi, darba vietas un vispār dzīvību. Kur tad ir ilgtspējīgums un sociālais tiesiskums? Mēs eh, daudz runājam par Eiropas dibināšanas un arī nākotnes mērķiem, bet kur visā šajā mērķu kopumā ir palikuši sociālie aspekti. Šobrīd ir milzīgas atšķirības dažādās dalību valstīs enerģijas cenām, un tas ietekmē konkurētspēju. Es uzskatu, ka e, tērauda rūpniecības krīze ir sava veida simptoms. Tas ietekmē ļoti daudzus uzņēmumus, un tam ir nepieciešama nekavējoša risinājuma. Benito Zilogas kundze go NGL grupas vārdā lūdzu. Paldies, prieksēdētājas kundze. Es vēlētos griezties pie Eiropas Savienības ar lūgumu, nekavējoties rīkoties Galoņa rūpnīcas slēgšanas lietā. Tas ir pliķis visas visas Eiropas senā, jo visas Eiropas senā es runāju par kodolelektrostaciju. Komisija ir ieteikusi pārskatīt eh, galonijas kodolreaktoru darbības ilgumu, bet šobrīd ir paredzēts, ka tas darbosies vēl 15 gadus, un tā ir katastrofa. Jo vairāk līdzīgi raksturu reaktoru Beļģijā ir slēgta, bet mūsējais darbosies šausmīgi. Ko komisija saka par šo reaktoru darbību? un atceraties, dzirdot vārdu garonija, ko tas nozīmē. Merci, Terī Kauras kungs nākošais. Paldies, priekšsēdētāji! 28. Eh, oktobrī plenārs sēdē tika apstiprināta rezolūcija par eh, pilsoņu iniciatīvu. Es strādāju savas grupas vārdā, jo mums nācās atturēties no šīs eh, rezolūcijas, jo tur netika minēts, risināts galvenais jautājums, kas ir sekojos. Pēdējos gados tikai trīs, gandrīz no 50 pilsoņu institīvām ir bijušas veiksmīgas, un tieši tāpēc eh, m, to kontroli ir nepieciešama. Esam saņēmuši sliktas ziņas. Eh, komisijas, eh, komisija principā uzskata šādas pilsoņu iniciatīvas kā draudu. Es noraidu šādu negatīvu attieksmi, tā ir jālabo. Ar šādu attieksmi komisija uh, tikai stiprina eiroskepticismu. Komisija pati uzbrūk Eiropu, uh, Eiropas projektam, kas ir neticami. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, Korraukungs, nākošais. Paldies, uh, Sicīlijā un arī citos vidusjūras uh, reģionos uh, lauksēmniecība. Uh, rādā ārkārtīgi labus eh, projektu, produktus, eh, tomātus un apelsīnus, eh, visa šī brīnišķīga olīveļa, kas tur tiek iegūta ir izcila, bet ko dara Eiropas Savienība? Tā, lai vietā, lai rūpētos par ražošanu, grauj šo ražošanu. Ja mēs, piemēram, skatāmies līgumā ar Maroku, ir ierosināts uzlabot eh, vai, teiksim, palielināt no Tunisijas saņemtās olīveļas daudzumu. Domāju, ka ir ārkārtīgi svarīgi, lai eh, vidusjūras valstis, kas eh, ir pārstāvētas šeit parlamentā, lai tās sanāktu kopā. Mums ir jāaizsargā sava ražošana, jāaizsargā mūsu vietējo pilsoņu intereses. Paldies! Rebeks kungs nākošais. Thank you. Paldies, priekšsādātājs kundze. Ir skaidrs, ka mums visiem kopā jācīnās pret terorismu draudiem un jāaizsargā savas ārējās robežas. Austrija ir apturējusi Schengens līgumu uz laiku un Jāsaka, visi šie notikumi, migrantu plūsmas apdraud Schengenas zonu, un es baidos, ka turpmākajos mēnešos arī citas valstis sekos tam. Ņemot vērā visu to Rumāniju, kas ir izpildījusi visus uh, iestājas kritērijas, uh, kopā ar Bulgāriju tiek noraidīta, un tā ir jāuzņem. Uh, Eiropas Savienības uh, nozīmētās kvotas. Uh, ko tad Eiropas Savienība dara priekš šīm divām valstīm un kādu attieksmi tad vajadzētu Bulgārijai un Rumānijai uh, paust? Mums vajadzēja pievienoties Schengenas zonai un tagad tā ir haosā. Un mums šīm divām valstīm joprojām tiek teikts nē, līdzlībai Schengenā dīvaini iemeslu pēc, vai kāds var paskaidrot, vai Rumānija tad būs aicināts viesis pievienoties Schengen zonai vai nē. Korvina Mika kungs nākošais. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu runāt par Eiropas Savienības eh, situāciju un eh, labākais piemērs šai situācijai ir plenārsēda. Pirms kādām 12 minūtēm eh, mēs iepriekš minējām, ka Eiropas Savienībā vajadzētu demonstrēt, kā mēs varam virzīties uz priekšu ātri, nu neviens jāsaka par to īpaši nesmējās. Dāmas un kungi, ķīnieši zina, uh, pārvalda svešvalodas, un ja viņi dzird šāda veida paziņojums, ko mēs izsakam šeit, šajā zālē, un viņi vēlas mūs novērot, nu jāsaka, tad viņiem gan noteikti nāk smiekli. Tāpēc gribētu jautāt, Varbūt sāksim beidzot runāt atbilstošā līmenī. Vienkārši runāsim tādā atbilstošā ekonomiskā līmenī un izteiksmē un Eiropas eh, Savienība, manuprāt, nav savas uzticības cienīga. Paldies, Iran Garcija. Queridos kolēgas, Kundze. Paldies, eh, priekšsēdētāji. Uzņēmums eh, Altaris eh, paziņoja, ka, spē, eh, ka slēgs savu ražotni jūnijā un šis lēmums attiecīgi apdrauda apmēram 200 cilvēks, tie var saudēt savas darba vietas. Es gribētu uzdot jautājumu komisijai un arī parlamentam. Nu, mums ir jānovērš šāda notikuma gaita. Uh, Pēdējo pāris nedēļu laikā darbinieki ir noraidījuši šo rūpnīcas slēgšanu, kas ir tik nepamatota un netaisnīga. Un Rioha valdība domā par šīs rūpnīcas pārvietošanu. Šī rūpnīca ir ārkārtīgi svarīga manam reģionam, tā ir devusi darbvietas vairāk kā simts gadus, un uh, Eh, no tās atkarīgs ļoti daudz ģimenes. Paldies, Žanīkungs, nākošais. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Šķiet, ka, tie, ka vairāk simti eh, teroristi ir paralizējuši Eiropas Savienību. Tiem ir izdevies radīt eh, bailes un nevienprātību. Bailes ir intensificējušas nekoordinētības starp Eiropas valstu valdībām. Uh, un daudzas no tām tagad sāk apspiest savu pilsoņu brīvības un tiesības. It kā tas būtu efektīvākais veids, kā cīnīties pret terorismu, bet jāsaka, ka valdības ir ārkārtīgi kļūdījušās. Šī dezintegrācija, sašķeltība, uh, nepal, nesamazinās terorismu draudus, bet tas ir labs instruments, lai ļoti daudz nekontrolēts varas būtu, zinām, valdību rokās. Ungārijas valdība to ļoti labi zina, un tā ir nākus klajā ar konstitucionālo grozījumu, lai uh, ieviestu terminu terorisma draudu stāvoklis, kas Orbán kungam ļautu 60 dienas vai vairāk ar dekrētu palīdzību noteikt pilnīgi kontroli Un eh, šo terorismu draudu stāvokli identificēs valdība. Marijas kungs nākošais. Eh, paldies, eh, priekšsēdētāji. Slavenie lauksēmnieki manā valstī. Ir cietuši no Sirīzes valdības uzspiestās politikas, ir ticis zināmā mērā grauds, lauksaimniecības sektors ir mazinājušies sociālajie pabalsti, un lauksaimniekiem tad tagad ir jāmaksā cena par to visu ar savu sociālo nodrošinātību, bet lauksaimnieki to nevēlas, un sabiedrība viņus arī atbalsta, pensionāri strādājošie. Uh, Visi vēlas eh, cīnīties pret šo memorandu un eh, ir nepieciešama visiem iespēja demokrātiski izteikties. Grieķi cīnās, lai panāktu noregulējumu. 100 years ago the Irish Republic. Eh, Boilskundze, pirms simts gadiem mēs uh, tikām pasludināti par uh, īrijas nāciju, un eh, tā vietā, lai pēc simts gadiem svinētu šo uzvaru, šeit pretī plenārsēdē sēdošie Finn Gailu pārstāvi, viņi vēlas, viņi vēlas to visu nostumt malā. Šobrīd Irijas Nacionālais muzejs ir pasludinājis eh, šo vietu par visbūtiskāko īrijas modernajā vēsturē, un Londonas kara muzejs to ir pasludinājis par visneskartāko eh, ielu cīņu vietu visā Eiropā. Tas ir vēsturiskais mantojums, un tā vietā tur ir paredzēts uzcelt eh, supermarketu, savu veidu liberālā liberālās tirzniecības un domāšanas metropoli. Es uzskatu, ka mūsu vēsture pieder ikvienam, un rītā mēs cīnīsimies par to padomē. Adinolfi kundze lūdzu nākamā. Jā, ja, paldies! Eiropas komisija šobrīd eh, pārmet Itālijas valdībai, ka tā neievēro dažādas brīvības. Un tagad eh, premjerministrs uh, vēlas atklāj, atlaist tos, kas, kas ir pārkāpuši šīs te uh, Itālijas apraides kompānija noteikumus. Iespējams, ka mēs atgriežamies atpakaļ fašistiskās dikt diktatūras laikos, bet tās ir politiskās partijas, kuras ieceļ uh, politisko debašu programmu vadītāju un ziņu raidījumu vadītāju vietas. Piemēram, Ensevjādī, kas ir viens no iz no darba atlaistajiem žurnālistiem. Iespējams, ka jūs to neziniet, bet mēs gribam, lai komisija iestātos tāpat pret Itāliju, kā jūs iestājāties pret Poliju, papadakskunu. Το νομοσχέδιο για το ασφαλιστικό είναι μέρος του τρίτου... Jā, paldies. Tad tiek parakstīts kārtējais memorāns ar e, lielā kapitāla pārstāvjiem. Tiek e, grauta pensiju sistēma, apdrošināšanas sistēma, privātās, privātajās iemaksas ir vienīgais, kas paliek, tās ir jāapmaksā, pensijas tiek samazinātas. Toties tagad privātie apdrošinātāji gan var uh, zaļi dzīvot. Uh, kopā ar eh, maksāt eh, spējas eh, otro direktīvu, tas viss pasliktina situāciju. Tagad vēl vidējās klases zemnieki streiko un ceturtdien, tad mēs varam dot atbildi uz to visu. Köszönöm, elnök asszony! a TENTI közlekedési folyosók meghatározása. Paldies, priekšsēdētājs, nākošais runātājs Delikungs. Es domāju, ka TNT eh, tīkls eh, ir eh, būtu daudz ieguvis, ja tiktu panākts nepieciešamais finansējums. Vīnes sārunas notika pagājušā gadā, un mēs zinām, ka tiek pagarināta šī centrālā as, un ir runa tagad par trīs tīkliem, un TNT tīkls tagad būs visur Eiropā. Bet, lai to varētu izmantot uh, visur, lai varētu izmantot uh, uh, šo koridoru, mums ir nepieciešama finansējuma reforma, jo pastāv atšķirības dalība valstīs un valstīs, kas vēlas kļūt par Eiropas Savienības dalību valstīm. Tā tad ir nepieciešams radīt juridisko ietvaru un finansiālo ietvaru, lai varētu izmantot šo koridorus. Paldies! Mamikins. Cienīgi kolēģi, katru gadu Eiropas Savienība izstrādāja un realizēja virkni dažādu programmu, plānu, reformu un citu iniciatīvu daudzos jomos, kuru galvenais mērķis ir gaišāka nākotne. Taču, kā mēs varam par to runāt, ja ito nākotne, ja Eiropas bērni bieži dzīvoja nabadzībā un sociālajā apstumtībā? Tas tas ir arī mūna dzimtenē Latvijā latvijā nabadzības un sociālas atstumtības riskam pakļauti trisdešimt pieci trīs bērnu kas yra saistis augstākais rādītājs eiropas savienībā. vairāki tūkstoši bērnu neapmeklē skolu vai pat nav zonas kur ir atsarun. jāpievērš lielāka uzmanība ne tikai bērnu dārzu vai skolu politikai bet pirmām kārtām ģimenes politikai. visvairāk tas atsaistīts uz ekonomiski vājākiem valsts reģioniem no kurienes turpinās spēcīgais iedzīvotāju aizplūdums tu e, varam redzēt e, latgolē pēdējos gados pabalstus par nepilngadīgiem bērniem kerainu nodokļu atvieglojumus palielināja bet situācija līdz šai dienai ir ļoti švaka. paldies! Paldies. Nākošā runātāja. Rohonens Lehens kundze, paldies, priekšsēdētājs kundze. Šobrīd eh, bēgļu plūsma netiek sadalīta adekvāti pa dalību valstīm, un es vēlētos, lai viņi tiktu sūtīti atpakaļ vismaz godīgā ziņā. Es domāju, ka mums ir jābūt godīgiem. Somija ir cietusi daudz vairāk nekā citas dalību valstis sankciju pret Krieviju dēļ. Uh, mēs runājam par simtiem tūkstošu tonu lauksaimniecības produktu un miljoniem eiro zaudējumu. Kas to visu mums atmaksās? Neviens. Un tagad es vēlētos, lai Ehm, mēs atcelt šīs sankcijas, un ja mēs varam sūtīt atpakaļ, ja mēs varam sadalīt bēgļus pa dalību valstīm, tad mēs varam arī sadalīt šo smago Krievijas sankciju nostu pa dalību valstīm. Kāpēc mēs par to nerunājam? Parkers kundz lūdzu. Paldies! Mēs eh, visi esam dzirdējuši par šokējošajiem noteikumiem ķelnē, kur sievietēm uzbruka migranti un bēgļi. Kā mēs to pieļaujām? Tas, e, ka Eiropa ir Ženēvas konvencijas izpildītāja, vai tas tā šobrīd ir, jo Ženēvas konvencija nosaka bēgļu statusu. Tas ir cilvēks, kuru, kura dzīvība un veselība ir apdraudēta viņa reliģiskās vai etniskās piedalības dēļ un citādi. Šobrīd Eiropas Savienība ir pārdefinējusi šo Ženēvas konvencijā rakstīto un papildinājusi šos bēgļus, bē, šo bēgļu definīciju arī ar um, militārajiem konfliktiem. Tāpēc 15. gadā pār par miljonus ieradās Eiropā vairākums vīriešu. Viņu kultūra pilnīgi atšķirās no mūsējās, un viņiem sieviete ir otrās šķiras iedzīvotājs. Mēs visas esam apdraudātas. Nākošā Maletičs kundze. Paldies, priekšsēdētāji! Vietējām pašvaldībām bieži vien ir labas idejas un labas programmas, ar kuru palīdzību tā vēlas uzlabot savu pilsoņu dzīvi piemēram, vidē draudzīgs zaļais transports vai, piemēram, digitalizācijas projekti. Tie ir tikai daži no daudzajiem piemēriem. Liela problēma bieži vien ir finansējuma un informācijas trūkums par šīm programmām. Es gribētu izteikt aicinājumu Eiropas komisijai no jauna atjaunot uh, komunikāciju un informācijas sniegšanu, lai Eiropas Savienības uh, programmas uh, varētu izmantot investīciju programmas, lai tātad visu šo finansējumu labāk varētu izmantot vietējās pašvaldības Jo, kaut gan, jā, reizēm trūkst eh, labi strukturētu projektu, bet uh, ir nepieciešams cilvēkiem no sākuma labākas informācijas sniegt. Paldies! Lopes kungs. Paldies, priekšsēdētāji! Es eh, vēlos eh, izteikties Eiropas komisijas priekšā, lai nosodītu neseno situāciju un lēmumus, ko pieņēma uh, tautspartija attiecībā uz Ebro hidroloģisko baseinu, upes baseinu. Šis lēmums pakļauj reālam vides riskam veselu uh, reģionu un tam varbūt ļoti negatīva ietekme arī uz uh, Uh, milzīgu teritoriju. Lēmums tika panākts bez vietējo pašvaldību iesaistības vai pilsoņu iesaistības un uh, netiek nodrošināta atbilstoša aizsardzība Ebro upes basēnam, un principā tas ir arī Eiropas tiesisko aktu pārkāpums, uh, tāpat kā mēs runājam par putnu vai ūdens kvalitātes aizsardzību, jautājumi vienlīdz svarīgi. Tātad vai uh, vai tā būs Eiropas Savienības delegācija, kas dosies uz turien nākam pirmdien un šo situāciju nepieciešams pārtraukt. Paldies. Bogovičs kungs. Paldies. Pēc uh, 20 uh, gadiem kamēr Slovenijas eh, mēži ir tikuši izcirsti, eh, kontraktori to darījuši, uh, tiek izlemts, ka tagad uh, Slovenijas uh, valsts uh, meža kompānija iepirks tehniku un pārdos koksni tirgū. Bet šāda kompānija rāda sistēmisku risku, jo pastāv interešu grupas un starppartiju konflikti, kuri novedīs pie problēmām. Un pastāv arī sistēmiskas korupcijas problēmas. Ir daudz gadījumi, Uh, Slovenijā, kas uh, par uh, šādu korumpētu praksi liecina. Ir valsts garantijas, kas grauj konkurenci, un principā tā ir tāda kā valsts intervence. Es domāju, ka tas var novest pie tā, ka ir nepieciešama komisijas iejauš, iejaukšanās. Es domāju, ka mm, jāizmanto koncesijas sistēma, lai pārvaldītu mēžus labāk, un tas būtu labāk arī nodokļu maksātājiem. Paldies! Uh, Gučēras kungu neredzu, dodu vārdu Kirtona Dārlings kundzei. Paldies, priekšsēdētāji! Uh, Ziemeļjūra potenciāli varētu glūt par uh, centrālo balstu Eiropas energo savienībai. Vēju enerģija un labāk atjaunīgie uh, Uh, resursi, labākas sasaistītas uh, elektrotīklu programmas, tas viss varētu nodrošināt uh, tīrāku enerģiju par zemāku cenu, tāpat laikā saglabājot tūkstošiem kvalitatīvas darba vietas manā vēlēšana apgal, apgabalā un citur. Nīderlandes prezidentūra Eiropas Savienībā. Eiropas padome, Eiropa padomē ir labs piemērs, kā šis potenciāls var tikt izvērsts realitātei Mēs eh, nesen uzklausījām eh, rīcības plānu eh, enerģētikai Ziemeļjūrā, un tas ir sastādīts pirms lielas energo sanāksmes, kas notiks šo ceturtdienu. Es gribētu aicināt ministrus izmantot šo iespēju un padarīt Ziemeļjūru par tādu vidē draudzīgu energo ražošanas platformu. Paldies, Sagorkungs! Paldies, eh, priekšsēdētāji. Ekonomiskā sadarbība palīdz mazināt eh, spriedzi un nodrošināt eh, samierināšanās politiku valstī, un tas ir ārkārtīgi svarīgi, lai Eiropas Savienības dibinātāja valstis. Mm, palīdzētu Centrāla un Austrum Eiropas valstīm, bet uh, iestāšanās Eiropas Savienībā kā tāda daudzām valstīm nav uh, spējusi atbrīvoties no problēmām, kādas tur ir pastāvējušas gadsimtiem vai gadsimtiem ilgi. Ekonomiskā attīstība ir svarīga, bet ir nepieciešams uh, godīgs uh, dialogs tādos ērkšķainos sāpīgos jautājumos un nepieciešams rast risinājumu šīm problēmām. Es konkrēti domāju par minoritāšu aizsardzību. Uh, Ko nozīmē etnisko minoritāšu aizsardzība? Tas nozīmē tiesības uz savu identitāti, uz labklājīgu dzīvi, um, tiesībām un ilgtermiņa eksistenci. Mūsu reģionā, Slovenijā, Rumēnijā ir uh, minoritātes, kas netiek atzītas par minoritātēm, un tās gluži otrādi tiek atzīts par potenciālu draudu. Paldies, saka priekšsēdētāji Četkovskī kungs pēdējais. Paldies, priekšsēdētāji. Nezinu, vai jūs uh, zinat, bet Norvēģijas uh, sociālās nodrošinātības sistēma uzstāja, ka nav godīga attieksme pret uh, visu visām, eh, nu, pa, pa ģimenēm no Eiropas Savienības citām valstīm. Man ir eh, piemēri par to, ka, piemēram, eh, bērni tiek izņemti no citautību ģimenēm Norvēģijā. Norvēģija taču ir civilizēta valsts, un man ir prieks, ka cilvēki nav vienaldzīgi par šādiem gadījumiem. Visā pasaulē ir notikusi pret šādu praksi, kas tiek piekopta. Eiropas Savienības pilsoņiem ir skaidri jāpasaka nē nepamatotai iejaukšanās politikai ģimenes lietās. Eiropas Savienībai un komisāram to vajadzētu darīt. Tā kā es esmu pēdējais eh, runātājs, tad lūdzu ļaujiet man pateikties eh, komisijas eh, pārstāvjiem visiem, kas ir izturējuši līdz sēdes beigām. Paldies, saka priekšsādātāji, ar to mēs noslēdzam šo sēdi un rīt sēdi turpināsies, sāksies 8.30, dienas darba kārtība ir pieejama Eiropas parlamenta mājaslapā un priekšsādātāji vēl pateica stulkiem, kas ir strādājuši tik vēlu. Liels paldies visiem!